ziņojumā. Un tagad mēs pārējām pie balsošanas. Lunāčekas ziņojums. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu. Viens balsojums personālais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Izmeklēšanas komitejas autobūvas nozara emisijas mērījuma jautājumos loc, locekļu iecelšana. Locekļus piedāvā priekšsēdētāja konferences grozījumu nav. Līdz ar to šī iecelšana tiek uzskatīta par notikušu. Tālāk, asociācijas nolīgumi. Padziļināta un visaptvaroša brīvās tirniecības nolīguma ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Grozījums numur 6 par. Pret. Atturas noraidīts. S numur 7 par. Pret atturas noraidīts numur 8 par, pret, atturas noraidīts numur 9 par, pret, atturas noraidīts. Piektais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot! noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 26. paragrāfs mutisks grozījums, eh, ko iesniedz deputāts Gālers. Gālerkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs vēlējāmies aktualizēt tekstu, ņemot vērā to, ka ir jauna valdība Moldovā, un mēs ar Fleckensteinu kungu kopā ar sociālistu frakciju esam vienojušies par tekstu, kas sāks ar vārdiem Welcomes the creation of uh, the new uh, government un beidzas ar vārdiem The Moldovan parties to enhance political stability in order un tā tālāk. Un cer, ka uh, jaunā valdība spēs eh, panākt būtiskus rezultātus. Paldies, Gāderkunga. Vai kāds iebilst šim grozījumam? Tādā gadījumā liek uz balsojumu 26. Eh, paragrāfu, kas ir šādā veidā mutis grozīts par. Pret atturas pieņemts 11. par. Pret atturas pieņemts. Pagaidiet, saka priekšsēdētājs, tas ir noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 31. paragrāfs 3 daļās, 1 daļa. Pār pret atturas pieņemts otrā daļa par, pret atturas pieņemts trešā daļa par, pret atturas pieņemts 12. grozījums. Pārbaudām elektroniski trešo daļu 31. paragrāfam, trešā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 14. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas noraidīts. 17. par pret personāls balsojums. Sākam balsot, atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. paragrāfs mutisks grozījums, ko ir iesniedzis deputāts Fleckensteins. Lūdzu. Priekšsēdētāji, mēs piedāvājam izdarīt sekošu grozījumu, ņemot vērā sagaidāmo referendumu. Tiek teikuma sākumā ielikts, uh, ielikti vārdi pieņem zināšanai. Paldies, Lekensteina kungs. Eh, kas vai ir 40, kas oponē? Tādā gadījumā liekam uz balsojumu šādā veidā grozīto 44. paragrāfu. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur viens. Eh, vai reglamenta jautājums? Ieslēdziet eh, mikrofonu. Mm, eh, priekšsēdētāji, jūs nesaskaitījāt, bija vairāk nekā 40 oponentu piecēlušies. Mēs vēlamies, lai skaitīšana notiktu pareizi. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Pār, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par pret, sā, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 3. Par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad liekam uz balsiem rezolūciju kopumā par, pret, atturas, pieņemts. rezultāts bija ļoti skaidrs pāriem pie nākošā balsojuma savstarpējās aizsardzības klauzula. Pirmais grozījums - personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts sestais paragrāfs par pret atturas pieņemts. Septītais paragrāfs par pret atturas pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Astotais paragrafs. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsot? 12 paragrāfs. Personāls balsojums. Sākam balsot. Pieņemts. 17. paragrāfs par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Pieņemts. H apsvērums trīs daļās, pirmā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērams I sākotnējais teksts par. Pret. Atturas pieņemts. Un tagad personāls balsojums pa rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie nākošā balsojuma Eiropas Savienības prioritātes ANO cilvēktiesību padomis 2016. gada sesijās. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 29. paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par vai bija runa par 18. Eh, paragrāfu otro, eh, paragrāfu otro grozījumu. Pārbaudām elektroniski, sākām balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 307, 320. Ja visi neceļ roku, tad ir ļoti grūti saskaitīt. 29. paragrāfs divās daļās. Ceļot rokas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 38. paragrāfs pirmā daļa. Personāls balsojums. Paragrafo 31, skuzē. 31. paragrāfs pārlabo priekšsēdētājs un atvainojās. 31. Tri, trīs daļās, pirmā daļa ceļot rokas par, pret, atturas, otrā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 32. paragrāfs pirmā daļa par pieņemts otrā daļa. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34. paragrāfs personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un beidzot 38. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 45. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit sestais paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums H pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad rezolūcija kopumā, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs pāriem pie nākošā ziņojuma. Autori Līdija Gēringer Dodenberga lūguma raksta komitejas darbība 2014. gadā. 11. grozījums divās daļās. Ceļot rokas pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām. Visi necēla rokas. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Sāk, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais paragrāfs divās daļās. Eh, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa. Dārgie kolēģi, nav iespējams balses saskaitīt, ja jūs visi neceļat rokas. Pārbaudām pirmo daļu elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Ceļot rokas par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums. Pārbaudām 5-2. Sākam balsot punkts 5.2. Ja visi neceļ rokas, tad nevar balsi saskaitīt. Beidzam balsot, noraidīts. Grozījums tagad numur 5 par, pret, atturas, noraidīts. Sastais paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. Astotais paragrāfs par. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, astotais paragrāfs, sastais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Grozījums numur septiņi par, pret, atturas pieņemts. Personāls balsojums 12. paragrāfam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. divās daļās, pirmā daļa par. Eh, pirmā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. divās daļās, pirmā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24 divās daļās. Personāls balsojums, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts. 38. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 9 par pret atturas noraidīts. Tālāk, nē, pārbaudām iepriekšējo devītais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Viss pareizi noraidīts. 34. paragrāfs, pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums E apsvērumā par pret atturas noraidīts. Jūs nepietiekam ceļu troks, ir jāpārbauda, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur divi. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Aps, apsvērums Q par. Pret. Atturas. Noraidīts Noraidīts. Pārbaudām. Apsvērums Q. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums X. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Apsvērums AG divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Un tagad rezolūcija kopumā personāls balsojums. Sākam balsot. Pieņemts. Procediamo ora alle dichiarazioni di... Un tagad mēs pārējām pie balsojuma skaidrojumiem. Saskaņā ar darba kārtību vispirms uzklausīsim skaidrojumus par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Kosovu. Uh, Tas ir ieteikums, ko sagatavojusi Ulrike Lunačeka. Vispirms balsi skaidro deputāte Morvāja. Jums ir jūsu rīcībā viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir visai cieņas, necienīgi šādos apstākļos dot vārdu.